vienmēr atbaldīt visu veidu politisko, ekonomisko un sociālo attīstību šajā valstī. Lielas paldies vēlreiz godātie deputāti par šo diskusiju. Paldies, saka priekšādātājs. Līdz ar to varam pāriet pie pēdējā darba kārtības jautājuma. jo balsojums notiks pēc šī pēdējā jautājuma apspriekšanas. Bet, nu, lūk, tagad steidzamības debatas par Guantanamo un ieslodzīto badu streiku šajā aizturēšanas centrā. Piensa que lo que hemos decidido es que eh, teníamos un, un debate. To varbūt mm, var skatīt arī tādās eh, divā, divējādi, jo mums būs debatas, bet balsojums par šo dokumentu nebūs šodien. Balsojums ir pārcelts uz vēlāku laiku. Vismaz tik, tik daudz es sapratu no tā, kas, tas informācijas, kas manā rīcībā. Tas nācis, šis mm, attīstības elements notika saskaņā ar manu kolēģi Svobodas rekomendāciju. Acīm redzot, pēc tam tiks lemts par to, vai par šo rezolūciju balsojums notiks nākamajā plenārsēdē vai vēl kādā citā laikā. Bet katrā gadījumā šobrīd diskusijas notiks par Guantanamo, bet rezolūcijas balsojums nebūs šodien. Ja pareizi sapratu. Tā ir pieņemts šāds lēmums. Balsojums būs kādā vēlākā brīdī. Un tātad, vispirms uzklausīsim eh, šī jautājuma ierosinātāja domas. Pirmais būs Tavareša kungs viet pusotra minūte. E Paldies, priekšsēdētāja kungs. Gribēju pateikt ka mums ir jābalso par šo rezolūciju. Ļoti žēl, ka mēs to nevaram darīt šodien. Uh, 150 cilvēki bez uh, apsūdzībām ir ievietoti šajā cietumā, uh, vairākiem, pret vairākiem pat nav nekādu pierādījumu, nav bijis procesa, viņiem nav bijušas tiesības uh, uz taisnīgu tiesu, un vairāki ieslodzītie ir pieteikuši bada streiku. Uh, viņu dzīvība ir briesmās, bet tagad viņi tiek uh, barot ar varu. Mēs šodien lēmām debatēt, nepieņemot rezolūciju, bet es domāju, tas ir visai neveiksmīgs signāls. Mēs šeit runājam par cilvēktiesību aizsardzību. Tās nav tukšas pļāpas, tās debats ir jāpapildina ar rezolūciju. Tad tām būtu lielāks svars. Mums ir jāizsakās par šiem pārkāpumiem. Mēs esam arī pieredzējuši, e, ka vairākas valstis līdzdarbojās e, nelegālajā CIP, ne, ar, ar, līdzdarbojās palīdzot e, CIP nelegālajos pārvadājumos. Un, ja tie tiek runāts par Bostonas atentātu un tas tiek izmantots kā iegants, lai nebalsot par rezolūciju, tas nešķiet pieņemami. Es domāju, ka šādu uz, šādus uzbrukumus nevajadzētu izmantot, uh, lai neorganizētu balsošanu. Paldies, un tagad prēdas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. ETP grupas vārdā gribēju paust nožēlu. par to, ka nesam arī diskusijas pārcēluši uz citu dienu. Domāju, ka Bostonā notikusi traģēdija ir pietiekami smaga, lai mēs pieminētu tās upurs. Paldies, Prēdas kungs, saka priekšsēdētājs. Prēdas kungs, bet lēmumu deputāti pieņēma visi kopīgi un mēs izrādījām uh, līdzjūtību negadījumu upuriem. Tagad Dekaizers kundze. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsādātā. Nenoliedzam, ka tā ir brīdī, kad ASV tiek apglabāti Bostonas uh, slepkava uh, upuri. Mēs nevaram par Guantanamo runāt Taču mm, nu, jau gadiem ilgi cietumnieki šeit cietumā ir briesmīgos apstākļos. Mēs eh, zinām, ka viņi ir bestiestiskos apstākļos ar El Elmāru Broku. Bijām eh, apmeklējuši šo cietumu un mēs redzējām, kāda tur ir apstākļi. Es izteikšos pavisam vienkārši. Atgādināšu jums kādas atmiņas, kas man bija briesmīgas. Anders Breivika process. Šis slepkava 2012. gadā īstenāja slepkavību Oslo. Atcerieties, cik šis process bija cienījams. Atcerieties arī šo mūsu skatījumā pilnīgi neticamo žestu. Divi, protu, divi prokurori ir tuv, tuvojas slepkavam un paspied viņam roku. Jo viņš bija apsūdzētais tajā brīdī, un viņam bija tiesības uz šādu attieksmi. Un uh, tiesiska prāva ir vienīgais veids, kā mēs varam apkarot terorismu, un tikai tā mēs varam cīnīties pret teroristiem. Un tāpēc es aicinu arī Guantanamo sniegt cilvēktiesīgus apstākļus. Katram apsūdzētajam ir tiesības uz cienījamu attieksmi. Un ja mēs to nedarīsim, tad terorisms mūs pārņems. Un es gribu zināt, cik lielā mērā es jūtu līdzi uh, amerikāņiem, kur šajā Bostonas maratona finiša taisnē nebija pelnījuši to, kas notika. Bet Guantanamo cietumā arī Obama varētu turēt savus solījumus, un Eiropai ir jābūt gana gudrai, lai palīdzētu viņam izturēties pret eh, cietumniekiem <clears throat> tā, kā pret viņiem pat labāk neizturs jo viņi pat labāk vēl ir tikai apsūdzēti. Hans Pēters Martins grib uzdot zilās kartītes jautājumu, vai Veronika tu atbildēs. Lūdzu, Martin kungam vārds. Dārgā kolēģi, es varu jums pilnībā piekrist. Mums ir jābūt konsekventiem, bet klausoties jūsu runā, kad jūs pieminējāt Norvēģiju, eh, jāsaka, ka Jā, atcerēsimies, kas notika 1972. gadā, un tad Olimpiskās spēles neviens neatcēla. Teica, ka spēlēm ir jāturpinās, un es domāju, ka tagad mēs pat varbūt lejam ūdeni uz teroristu dzirnavām, nepieskaroties tik būtiskam jautājumam, tieši tādēļ, ka viņi veica šos uzbrukums Bostonā. Paldies, Dekaizers, kundz, lūdzu atbildiet. Non, nu, Nē, es pateicos Martin kungam par viņu jautājumu. Nē, tās nav terorisma spēles. Ideja ir par to, ka nepieciešams kompromiss par šo tematu, un kompromiss ir labākais veids, kā mēs strādājam parlamentā. Es uzskatu, ka mēs būtu varējuši balsot, bet taču mani kolēģi no Eiropas Tautas partijas nevēlēs balsot, un es piedāvāju tad viņam šo kompromisu, lai balsošana notiktu pēc tam, un es domāju, mums ir ļoti labi skaidrs, kas mums jādara saistībā ar Guantanamu. Taču pateicos par jūsu jautājumu. Paldies, Dekaisers kundze, saka priekšsēdētājs. Šākis kundze kā autori vienu minūtu. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji eh, kungs, komisāri, kolēģis. Tāpat kā ASV, arī Eiropa ir redzējusi briesmīgos terorismu vaipstus, un mums ir jācīnās pret teroristiem. Jāsaka, ka mums tāpat ir arī jāaizsargā savu sabiedrību nevien no ārpuses, bet arī no iekšpuses. Drošība un brīvība nav jāuzskata par kaut ko pašsaprotam. ASV īstenībā pārkāpa savu konstitūciju. Mēs viņus vienmēr uzskatījām par partneriem un sabiedrotajiem, bet viņi tagad paši pārkāpja cilvēktiesības un tāds būtisks princips kā nevainības prezumcija. Un ir cilvēki, kam, pret kuriem nav pat izvirzīts nekādas apsūdzības, un viņi joprojām tiek turēt ieslodzīt ieslodzījumā. Tas atšķir atvērtas sabiedrības no slēgtām sabiedrībām. Es domāju, Amerikas vēsturē šī nebūs tā lepusi, par kuru lepoties. Ja ja kaut kas tāds notiktu Ēģiptē, ASV noteikti pirmā kratītu pirkstu viņu virzienā un uh, nosodītu šo valsti. Jāsaka, ka mm, visu laiku mm, ir dažādi pārkāpumi, eh, ir konstatēti Guantanamo līdzi noklausīšanās gadījumi, advokāti nevar brīvi zem četrām acīm tikties ar saviem klientiem. Mēs pieprasām, lai demokrāti joprojām ievērotu augstākos demokrātijas standartus. Un Un eh, kad eh, Norvēģijas eh, premjers Stoltenbergs uzstājās pēc briesmīgajiem notikumiem Utojas salā, viņš teica, ka pret vardarbību ir jācīnās ar vēl vairāk demokrātijas. Paldies, un tagad Veržjā kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, oficiāli gribu atvainoties Sonikungam. Šodien bija mazliet sanarvozējusies. Guantanamo tiek izmantot pastāvīgi spīdzināšana, un šodien eh, rezolūcija par Guantanamo ir ļoti aktuāla par spīti 2008. gadā uh, eh, obam sniegtajiem solījumam par spīti starptautiskās sabiedrības eh, daudziem aicinājumiem. Guantanamo arvien darbojas, un uh, cietumnieku situācija arvien vairāk rosina bāžu. Uh, cietumnieki tagad ir bada, piedalās bada streikā. Str str str un eh, viņiem pastāvīgi tiek, iz, pret viņiem tiek vērsts psiholoģiskais, fiziskais spiediens. Un uh, eh, cietumnieki nevēlējās tikt ieslodzīti uh, ar pastāvīgu uh, ar pastāvīgu novērošu, video novērošu 166 Cietumnieki vēl ar vienu ir ieslodzīti, kaut arī daudz, kas bija pirms tam, tika atlaisti bez jebkādas apsūdzības. 86 tiek turēti apcietinājumā, tāpēc vien, ka viņiem nav valsts, uz kuru atgriezties. Un es uh, pilnīgi atbalstu Veronikas Kaizers sacīti. Guantanamo bāze ir jāslēdz. Tas ir uh, svēts pienākums valstī, kas sevi sauc par uh, cilvēktiesību aizstāvi. Tad, ja apsūdzības netiek izvirzītas, tad cietumnieki ir jāatlaid. Viss ir jādara, lai tiktu rastas uh, uzņemš šo cietumnieku uzņēmēju valstis, un arī Eiropas Savienībai te ir jādara savs pienākums. Paldies, Viržjākuns, turpina priekšsēdētājs un es nodošu jūsu atvainošanās vārdu Sonika kungam. Viņš ir demokrāts un džentelmenis, esmu pārliecināts, ka viņš pieņems jūsu atvainošanās. Tagad eh, politisko grupu vārdā Hovarda kungs eh, sasādemokrātu vārdu. Priekšstādātāji, es apzinos, cik briesmīgi traģēdi notika Bostonā, Bostonas maratona laikā un eh, pagājušajā naktī Teksasā. Mēs paužam savu līdzjūtību, taču turpinām šīs debatas, tāpēc, ka viena cilvēka ciešanas atbilst visu cilvēku ciešanām. Un Startautiskā ārstu asociācija ir secinājusi, ka pēc 40. bada dienas neatgriezeniski zaudējumi pār, tiek nodarīti organismam. Tāpēc ir tikai pareizi, ka šodien parlaments turpina debats par to. Uh, juristi uh, ziņo, ka no 48 bada streikā um, esošajiem cietumniekiem 30 uh, tiek baroti ar varu. Tāpēc Eiropas parlamentam. Eiropas parlaments pamatoti var apšaubīt šādas attieksmes juridisko atbilstību starptautiskajām prasībām. Mēs šodien iestājāmies par to, lai tiktu pielikts punkts nožēlojamajai uh, cilvēktiesību pārkāpumu situācijai Guantanamo cietumā. Paldies, Habet kungs, liberāļu valdā Jetanmēki kundze. Priekšstādātāja kungs. Teroristisks uzbrukums Bostonā bija uzbrukums, kur mēs visi nosodām. Demokrātiskās sabiedrības aizstāvēšana, aizsardzība pamat cilvēktiesību ievērošana. Guantanamo gadījumā Amerikas Savienotās valstis klāji pārkāp starptautiskās normas. Nepārprotami ASV rīkojas pretstatā pašu izvirzītām vērsībām, vērtībām, turot cilvēkus ieslodzījumā bez jebkādas taisnīgas tiesas cerībām. 86 cilvēki vēl ar vienu ir cietumā, kaut arī viņiem ir tiesības brīvība, tāpēc vien, ka nav ne vietas, uz kurien viņus nosūtīt. Tikai nedaudziem cietumniekiem tika sniegta iespēja sev aizsargāt tiesā. Guantanamo cietums ir apkaunojošs straips starptautiskajai sabiedrībai. Es ceru, ka Eiropas Savienība palīdzēs ASV slēgt Guantanamo bāzi. Tas fakts, ka dažas Eiropas Savienības dalībvalstis ir pieļāvušas pār savai teritorijai uh, lidot slepenajiem cip lidojumiem un arī ir snieguši savu atbalstu ieslodzījuma vietās, ir apkaunojoši. Dalībvalstīm jāpaskatās uh, spogulī un jā, jāsecina, ka pasākumi, kas ir vērsti pret šietamo terorismu apkarošanu, ir eh, eh, smagā pretrunā eh, Eiropas Savienības vērtībām. Paldies. Mēs to nedrīkstam pieļaut. Paldies, zaļo vārdo Šliterkungs. Paldies. Es kā mazs puika uzauga ASV, un es atceros, ka ļaudis ar lepnumu apgalvoja, ka šī ir brīva valsts. Tad sākās Vietnamas karš, un cilvēki aicināja ASV neiesaistīties karā. Taču līdz tam cilvēki iestājās par cilvēku tiesībām, par bet citām vērtībām, taču tagad ir jauns karš karš ar terorismu, tagad mēs redzam citu veidu kāru, um, slepenas cilvēka aizturēšana, citu pārkāpumu, tas viss ar slēgtām durvīm. Tāpēc ir pienācis īstais brīdis mums palīdzēt amerikāņiem iestājoties par demokrātiju, atvērtību un tiesiskumu to aizstājot ar terorismu apkarošanu, lai eh, valsts, šī valsts netiktu dēvēt par ieslodzīto valsts. Paldies! Un tagad vienu minūtu paškas kungs. FD vārdā. Paldies priekšsādātāji. Komisārs kundze, nav šaubu par to, ka cilvēku tiesības pamatojoties uz eh, vispār pieņemtām vērtībām tā skaitā arī aizliegums patvaļīgi aizturēt bez pamata cilvēkus, ir jātiecina arī uz Guantanamo bāzi. Fakts ir tāds, ka vairāk par pusi no Guantanamo apsūdzētajiem, turētajiem ir tur turēti bez kādas apsūdzības. Mēs zinām, kā ASV nezin, ko darīt ar šo cietumu. 2009. gadā prezidents Obama apgalvoja, ka viņš slēgs šo cietumu. Un vēlāk viņš ar likumu nostiprināja šī cietuma turpmāk pastāvēšanu. Bāda streiks mums atgādina, ka mums ir nepieciešams civilizēts juridisks risinājums Guantanamo bāzes problēmai. Ceram, ka ASV izdosies šādu risinājumu rast. Paldies! Paldies, Vanders Tupa kungs. Viņš pārstāv pie grupām nepiedarošos deputātus un runās pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Šodien mēs runājam par terorisma noziegumos uh, apsūdzētajiem, Guantanamo ieslodzītajiem, un uh, tieši tagad tiek apglabāti arī Bostonas terorisma akta upuri. Uh, padomāsim, kas tad īsti ir aktuāli. Šodien mēs runājam par cilvēktiesību aizstāvību. Priekšsēdētāji cietums Guantanamo līcī ir uh, kauna traips starptautiskajās tiesībās. Protams, par to mēs uh, nestrīdamies, eh, tiek arī jāatzīmē arī, ka amerikāņi ir nostājušies ārpus likuma, un e, tas nozīmē, ka viņi var būt tikai zaudētāji. Jāsaka, ka bada streiki cietumos nav nekas jauns, tas uh, nav tikai izolēts gadījums Gvantānamo līcī, un daudz viet ieslodzītie to izmanto kā metodu, lai pievērstu uzmanību dažādiem pārkāpumiem. Jāsaka, ka tā ir iekšējā Amerikas problēma, protams, tā ir jāpievērš uzmanība, bet nevajadzētu vajadzētu par to tagad tik daudz dzēsēt muti. Priekšsēdētāji Eiropas Savienībai arī nevajadzētu šeit savā klēpī uzņemt uh, kādreizējos ieslodzītos. Jāsaka, ka ir daudzi uh, musulmaņi un daudz Eiropas jaunieši, kas dodas uz Sīriju, lai tur cīnītos un tas viss ir saistīts ar radikālismu. ASV ir. Uh, jādomā, ko tad īsti darīt. Un, piemēram, ja šie cilvēki tiks palaisti brīvībā, tad uh, Arābu līgas valstis un citas valstis, kurās darbos radikāļa organizācijas, varat šos ieslodzītos uzņemt pie sevis. Paldies, paldies, turpin priekšsēdētājs. Tagad uzstāsies Repo kungs. Viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Gvantanamo līča cietums ir tāds kā ērkšķis prezidenta Obamas administrācijas miesā. Jāsaka, ka cilvēki tur uh, tika uh, ieslodzīti nelikumīgi. Jau 2009. gadā Obama apsolīja Guantanamo slī, slēgt. Nu, ir vienkārši neiedomājami, ka šādas nelikumības joprojām turpinās. Jau 11 gadus cilvēki ir turēti ieslodzījumā, daudziem nav pat izvirzīts apsūdzības un nav vispār ko runāt par tiesībām uz taisnīgu tiesu. Šo cilvēku ieslodzījums ir. Um, starptautisko tiesību pārkāpums. Jāsaka, ka starptautiskie starptautiskie izteikumi un starptautiskais nosodījums neietekmē Amerikas uh, iekšlietas. Viņi šķiet mūsos neklausās. Es domāju, ka bada streiks ir sauciens pēc palīdzības un nevajadzētu cilvēks, kas pieteikuši bada streiku, uh, atstāt likteņa varā un vajag parūpēties, lai arī starptautiskā sarkanā krusta pārstāve varētu nokļūt Gvantanamo. Paldies! Ir pieteikušies četri runātāji brīvā mikrofona procedūrā un nerunājiet lūdzu ilgāk par vienu minūti, lai mēs varētu saulaicīgi beigt darbu. Masīkungs, vienu minūtu. Yo apoyo las palabras que he escuchado aquí de. Es atbalstu vārdus, ko dzirdēju no kolēģiem, no Tavareša kunga, piemēram, tāpat arī atbalda Veroniku de Kaiseru un Havita kungu viņu izteikumos. Tas, kas notiek Guantanamo, šobrīd tiešām ir kauns un negods. Un nedrīkstam to aizmirst, mēs taču esam pasaules demokrāti. Tas ir viens no ļaunākajiem cilvēktiesību pārkāpumiem, kas šobrīd norisinās pasaulē. To nedrīkstam aizmirst. Un katrā ziņā ASV būtu jāiet prom no šīs eh, aizturēšanas vietas, no šī enklāva uz Kubas salas. Es domāju, ka arī Amerikas vēlētājiem vajadzētu celties kājās un protestēt pret šo pasākumu. Turklāt Lielbritānijai vajadzētu iet arī prom no Falklendu salām, Turcijai no Kipras ziemeļdaļas un uh, Spānijai no, ziemeļ, no Ziemeļsahāras daļas. Priekšādātājs runātāji pārtrauc, jūs laiks ir beidzies, Vatsonkungs tālāk. Priekšādātāji. 12 gadus ir turpinājušās izmeklēšanas prakses un Ženēvas konvencijas pārkāpumu Guantanamo bāzē, un tas ir bijis pretrunā Amerikas uh, apgalvojumam, ka visiem ir tiesības uz dzīvību un laimi. Uh, No 166 cietumnietiem tikai trīs ir notiesāti par nodarīto, un puse no viņiem faktiski ir jau paziņot kā tādu, kurus iespējams atlaist. Bet Dik Čēnīs, Dik Čēnīs un viņa līdz, līdzsabiedrotie dzīvo kaut kur siltajās tropu salās un aizmirsuši par visu, ko viņi nodarījuši. Interna Amnesty International šo nometni apraksta kā mūsdienu gulagu. Un pirms lūk, tagad četrus gadus pēc solīmiņas atbrīvot cietumnieki ir uzsākoši eh, bada streiku kā izmisuma žestu. Un šī, šī eh, amerikāņiem jāievēro eh, visa veida principu, un tāpēc mēs gribam lūgt viņiem, kā draugiem pāri okonam, pā, okeānam, pārliecināties, ka šī netaisnība tiek novērsta, un, eh, un tās rezultāti netiktu eh, tīri emocionāli pieņemti, rekrutēti jauni teroristi, bet gan tas mazinātos. Paldies tālāk, Rumēvos kungs. Paldies priekšādātāji. Saskaņā ar oficiālajiem datiem 43 cilvēki šobrīd pieteikuši bada streiku. Ļoti pamatot iemeslu dēļ, un var tikai un vienīgi atkārtot to, ka pilnīgi visām valstīm ir jāizpilda cilvēktiesību principi. Tas attiec arī uz ASV. 2009. gadā prezidents Obama apsolīja ehm, šo, šo aizturēšanas centru likvidēt, un viņš taču vinnēja vēl arī Nobel prēmiju, vai ne tā? Viņš teica, ka viņš pieliks punktu šiem patvaļīgajiem sodiem un aizturēšanai. 160 ieslodzītie bija jāatbrīvo. Kā viens no tautas partijas kolēģiem teica, nedrīkstam izmantot šos Bostonas traģiskos notikumus kā aizbildinājumu, lai nerunātu par šiem cilvēktiesību pārākumiem. Paldies Romēvs Eroēdas kungam. Nākamais runātājs Geringers Dodenbergs kundze. Liels paldies priekšādātājiem! 2009. gadā un 2013. gadā tie ir divi gadi, kad ASV administrācija paziņoja, ka centīsies Guantanamo bāzi slēgt, bet nekas darīts gan nav ticis. Vairāk kā 160 ieslodzīto joprojām tiek tur turēti. Lielākā daļa no viņiem faktiski pat nav, pret viņiem nav izvirzīts nekādas apsūdzības, nav bijis tiesas prāvas. Šobrīd viņi protestē pret necilvēcīgiem apstākļiem, kādos viņi tiek turēti. Bada streiks tiešām ir palīdzības sauciens. Tas ir novedis arī pie vardarbīgas izturēšanās no cietuma sargu puses. Tas pilnīgi noteikti nozīmē startautisko tiesību noru pārkāpumu, jo, ja cietumnieki turē, tiek turēti aizturumē bez apsūdzības izvirzīšanas un bez tiesas prāvas tik ārkārtīgi ilgi, Guantanamo bāze ir jāslēdz un tur aizturētiem ir jāļauj atgriezties mājās vai doties kaut kur citur uz kādu drošu valsti. Paldies, turpina priekšādātājs. Labi, paldies jums, Lidija. Līdz ar to e, kolēģi uzstāšanās ir beigusies un noslēgumā dosim vārdu komisārai. Malstrēms kundze, lūdzu. Paldies priekšādētājai. Protams, godātie deputāti, arī es iesaukumā gribu teikt, ka pilnībā nosodam uh, traģiskos uzbruk, teroristu uzbrukumus Bostonā. Es paužam līdzjūtību bojā gājušā ģimenēm un tuviniekiem, kā arī cietušajiem. Bet kā jau šodien runājam, bada streiks sākās Guantanamo pirms vairāk kā diviem mēnešiem. Pagājuši nedēļu ASV varas iestādes teica, ka 176 ieslodzītie atteikušies no pārtikas. Aizsardzības e, juristi lēš, ka 120-130 cietumnieku pievienojušies badstreikam. Jebkurā gadījumā situācija ir ļoti nopietna. Ar šiem skaitļiem, protams, slēpjas kolektīvs izmisuma žests. Viņi tur sēž jau vairāk kā 11 gadus. Tas ir pilnīgi nenoteikts laiks, pat viņiem nav izvirzītas apsūdzības. Nenoteikti tiesas prāvas saskaņā ar aizsardzības ministriju. 11 no aizturētiem zaudējuši tik daudz svaru, ka ir pieņems lēmums viņus barot ar, barot ar varu. Tas, protams, rada tālāks problemātis, tālāk problemātiku gan ētiskā, gan juridiskā ziņā. Kaut arī, jo pacientiem ir tiesības piekrist ārstēšanai. Uh, Un šāda veida piespiedu barošana, fizioloģiska uzturēšana nevar tikt viennozīmīgi uztvērta. Šāds gadījums jāizvērtē katrs atsevišķi. Es, es, e protams, nav šobrīd detalizēts informācijas par katru atsevišķo gadījumu, bet var jums teikt, ka mēs ļoti uzmanīgi sakojam līdz notikumiem. Tieši tā, ko, tā kā nesen nu, pateica starptautiskās uh, sarkanā krusta uh, komitejas priekšsēdētājs savos komentāros. Uh, izteiktās apsūdzības pret, eh, par eh, apstākļiem aizturēšanas centrā, protams, arī rada mūsos ļoti būtiskas bežas, bāžas. Turklāt papildus šiem jautājumiem es varu teikt ja to, ka viss mana pārliecība ir tāda, ka ir jā, vislabāk reaģēt, aktivizējot visus politiskos procesus, kas ļautu slēgt Guantanamo aizturēšanas bāzi uz visiem laikiem. Tiesiskumu ievērošanu ir taču princips, kas ir pašos ES pamatos, tad, kad arī tā cīnās pret terorismu. Ar, teror, ar cīņu pret terorismu nevar aizbildināties tajā brīdī, kad tiek šādā veidā patvaļīgi arestēti mm, cietumnieki un turēt tie necilvēcīgos apstākļos. Tāpēc gan padome, gan komisija, gan parlaments ir ieņēmuši ļoti striktu nostāju šai ziņā aicinot atkārtoti slēgt Glantanāmo centrumu, mēs šo aicinājumu šodien atkārtojam vēl spēcīgāk. Nepieciešams rīkoties savlaicīgi, protams, ka jārīkos tieši ASV, bet ES ir rēģējis kā draugs un partners, lūdzot administrācijai rīkoties. ASV ES dalību valstis un ASV 2009. gadā pieņēma kopēju ietvaru, kas, kuras ietvaros virknē ES dalību valstu piekritu ņemt pretim apmēram 20 aizturētos. Uh, no šī Guantanamo centra. Kopš tā brīža ASV kongress pieņems ļoti pretrunīgus tiesību aktus 2012. un 2013. gadā, kur savukārt tiek paredzēts uz nenoteiktu laiku turēt aizturējumā šāda veida teroristus, eh, kas tiek turēt aizdomē par zinām aktu izdura, izdarīšanu. Atkārtoti Tostarp arī ministru līmenī Eiropas Savienība ir dalījusies ar ASV administrāciju bažās par šāda veida pieņemto noteikumu atbilstību starptautiskajām tiesību normām, kā arī par iespējamām negatīvajām sekām, ko varētu būt, kas varētu būt šāda veida cīņai pret terorismu. Mēs esam ASV ciešākais draugs un sabiedrotais, un mēs pilnīgi noteikti esam apņēmības pilni atbilstī, atbalstīt viņu centienus uh, terorismu apkarošanā, bet tāpat laikā mēs vēlamies arī, lai ASV administrācija pilnībā slēgtu Guantanamo centru. Paldies! Liels paldies, saka priekšsādātājs. Līdz ar to debatas beigušās arī par steidzamības jautājumiem un varam pāriet pie balsošanas. Siete, siete